Voilà, bonjour à tous, la séance est reprise. Labdien visiem, atsākam plenārsēdi. Vakardienas plenārsēdes protokols e, ir pieejams, vai kādam būtu komentāri? Ja tādu nav, tad uzskatām protokolu par pieņemtu.